Savienības un Kūbas turpmākajām attiecībām. Vicepriekšsēdētājs Mogherini vārdā vārds komisāram Hānam. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, kopš mana mandāta sākuma attiecību uzlabošana ar Latīņu Amerikas uh, kontinentu ir bijusi prioritāte, un Eiropas Savienības uh, Selaks samits ir uzsvēris eh, to, cik svarīgi ir mūsu partnerība, kuras pamatā ir kopīgas vērtības un tiekšanās atbalstīt risinājumus globālām problēmām. Saišu nostiprināšana ar Kubu ir bijusi izšķirīga nodaļa šajā eh, kopējā stratēģijā. Uh, un daudzas no ievirzēm, kas ir veidojušas globālo politiku, mainās iespaidīgā ātrumā. Reizēm mēs tā koncentrējamies uz tiem draudiem, ko mēs redzam, ka mēs nepamanām pozitīvās pārmaiņas, kas arī notiek. Mēs nedrīkstam palaist garām daudzās iespējas, kas rodam Eiropas Savienība nedrīkst sēdēt pēdējā rindā, kamēr kāds cits raksta vēsturi. Mums ir jābūt pie pārmaiņu stūres, lai pārliecinātos, ka risinājumi atbalsta mūsu vērtības, mūsu prioritārajās jomās no tirzniecības līdz cilvēktiesībām. Aizvadīto mēnešu laikā augstā pārstāva personīgi piedalījās pasākumos ar Kubas iestādēm, arī uh, samitā, arī uh, tikšanās reize Kostarikā. Uh, arī devās uz eh, Havanu, tikās ar Kastro kungu, ar ārlietu, ekonomikas, ārējās tirzniecības ministriem. Aprīlī Kubas ārlietu ministrs Rodrīgas devās uz Briseli, lai atsāktu formālo politisko dialogu. Visu beidzot Eiropas Savienības ietveros un Selak samita ietveros notika divpusēja sanāksme ar viceprezidentu Jaskarēlu. Uh, 2014. gada februārī Eiropas Savienība apstiprināja sarunu vadlīnijas e, tā dēvētajam BTCA nolīgumam ar Kubu, kas veidos platformu turpmākajam konstruktīvajam dialogam un labākai sadarbībai ar Kubu un Eiropas Savienību. Pēc lēmuma sekoja pārdomu periods e, padomē, tajā tika ņēmts vērā arī reforma process, kas bija noticis prezidenta Kastro vadībā, un paralēli dalība valsts arī pastiprināja savu divpusējo iesaisti Kubas diskusijās. Mērķis bija aktīvāk aizstāvēt Eiropas Savienības mērķus attiecībās ar Kubu, sekmēt politiskas un ekonomikas reformas, uh, veicināt cilvēktiesību ievērošanu un uzlabot Kubas iedzīvotāju dzīvi. Vienošanās ietvērs nodaļas par politisko dialogu, sadarbību, kā arī tirzniecību. Sarunas sākās 14. gada aprīlī un uh, turpmākās kārtas notika augustā un martā šajā gadā. Mogherīni kundzes uh, kontakti ar Kubas pusi ir sekmējuši procesu virzību. Uh, 15. un 16. jūnijā sarunvedēji tikās 4. saruna kārtā Briselē. Sarunas notika konstruktīvā gaisotnē un kopā mums izdevās panākt ievērojamu progresu, jo īpaši attiecībā uz sadarbības politikas dialogu un tirzniecības sadaļām. Šīs sadaļas šobrīd ir ievērojami pavirzījušās uz priekšu un cerams, ka tās būs iespējams slēgt nākamajā sarunu kārtā. Runājot par politiskā dialoga nodaļu, tika panākts e, progress un sarunu vedēji iesaistījās viedokļu apmaiņā, kas palīdzēja nostiprināt un precizēt nostājas. Šī diskusija palīdzēs padziļinātāk sagatavoties sarunām par ierosināto tekstu nākamajai kārtai, kas notiks septembra sākumā. Ar ārlietu ministru Bruno Rodrīgas tika panākt vienošanās pātrināt sarunas, lai noslēgtu tās iespējami ātri un abas puses vienojās, ka tas būs appusēji izdevīgi. Šajā kārtā panāktais progress parāda abu pušu stingro apņemšanos uzlabot attiecības. Progress ir ticis panākts arī jomā, kas bija un būs būtiski attiecībās ar Kubu cilvēktiesības un pamatbrīvības. Martā tika ierosināts uh, lai ārlietu ministrs Rodrīgas uh, eh, sekmē uzlabot dialogu veidošanos par cilvēktiesībām. Tikšanās reizē Briselē tika panākta sapratne mm, par to, kā ir jāveido šis cilvēktiesību dialogs. Un pirmā sesija sagatavošanās tikšanās notika Briselē 25. jūnijā. To vadīja Eiropas Savienības cilvēktiesība augstais pārstāvis Stavros Slabrinīdis. Uh, Tikšanās mērķis bija diskutēt par šādu dialoga formātu, pirms tiek pabeigtas BTCA nolīguma diskusijas. Dialogs tiks veidots atbilstoši nolīguma noteikumiem, kas uh, savā veidā sniegs dialogam formālu svētību. Dialogs palīdzēs mums uzlabot uh, savstarpējo izpratni par cilvēktiesībām, mainīties ar pieredzi un labāko praksi, kā arī identificēt potenciālās sadarbības jomas starp Eiropas Savienību un Kubu. Dialogs arī nodrošina platformu, uh, lai reaģētu uz jaunākajiem notikumiem un, ja nepieciešams, risinātu kādus konkrētus uzdevumus vai atsevišķus gadījumus. Šis dialogs sniegs atgriezenisko saiti, un arī miedarbību politiskā līmenī. Priekšsēdētāji godātie deputāti, šīs pozitīvās notikumu norites eh, kontekstā bija skumji uzzināt par notikumiem Havanā pēdējā nedēļas nogalē, tostarp par vardarbību un lielo aizturēto personu skaitu. Nav iemesla apturēt miermīlīgu viedokļu paušanu, lietojot pārmērīgu vardarbību pret uh, miermīlīgiem protestētājiem. Tie, kas pārkāpj varas leģitīmās robežas, ir jāsoda. Mēs sagaidām, ka Kubas iestādes veiks nepieciešamos pasākumus, lai risinātu šo situāciju, un mēs aicinām viņus atļaut visas miermīlīgās izpausmes formas. Tikšanās laikā ar Kubas iestādēm augstā pārstāve pētīja sadarbības iespējas, uh, attiecībā uz virkni ārpolitikas jautājumu, to starp Kolumbijas jautājumiem, kur Kubai ir pozitīva loma, jo tā kalpo par navamāta sarunām. Citi šādi gadījumi ietver globālo sadarbību veselības jautājumos, kur Kubai ir ietekmīga loma, kā mēs esam pieredzējuši ebolas krīzes laikā tāpat arī potenciālā sadarbība klimata pārmaiņas jautājumos un sagatavošanās COP21 konferencē. Šajās sarunās tika vērota tuvināšanās starp Kūbu un Savienotajām valstīm, un par to arī tika runāts. Nesen Kūba un ASV ir paziņojis par vēstniecību atklāšanu Vašingtonā un Havanā, par to vienājās prezidenti Obama un Castro, un tiek uzsvērts, ka tas radīs jaunas iespējas Kubai. Kubas izolēšanai nebūtu nekādas jēgas mūsdienu pasaulē. Tā ir augstā kara palieka, no kuras mēs visi ar prieku atbrīvosimies. Eiropieši gadu desmitiem ir cietuši no mākslīgas pasaules sadalīšanas augstā kara spēkiem. Tāpat ir jāpieliek punkts ASV īstenotajam embargo, kas ir novecojis mūsdienu kontekstā. ASV vienmēr ir Eiropas Savienība vienmēr ir iestājusies par šo vienpusīgo pasākumu, kuram ir ietekme uz daudziem kubiešiem un arī uz Eiropas Savienības un Kubas ekonomiskajām attiecībām. Paldies, tagad Pautsko grupu vārdā Aicinu izteikties deputāts un ETP vārdā lūdzu Degrandis Paskvalkungs. Muchas gracias, señor presidente. Gra Lielas paldies priekšsēdētājiem. Komisārkungs, paldies par šo pilnīgo informāciju un informāciju, kas jo īpaši dod mums cerības. Tirzniecības eh, dialogs progresē, tas ir skaidrs saprotams, un kā jūs teicāt, arī diplomātiskais dialogs šobrīd virsās uz priekšu. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, es domāju, ka sākums, lai panāktu vienošanos uh, starp Eiropas Savienību un šī te arī attiecību uzlabošana ar ASV ir tie aspekti, kas noteikti uzlabo kopumā attiecības starp Eiropas Savienību un Kubu. Ir pilnīgi skaidrs, ka notiek pozitīvas izmaiņas, bet man patiktos, lai tās Kubā noritētu vēl raitāk. Es arī vēlētos, lai Eiropas Savienība, Eiropas Savienības klātbūtne būtu vairāk jūtama šajā procesā, kā jau jūs to arī teicāt. Ar lielāko daļu Latviju Amerikas valstu mums ir dažādi nolīgumi, un mums zinām iemeslu dēļ Kuba ir viens no ratajiem izņēmumiem šajā kontinentā. Un mēs ceram, ka eh, turpmāko mēnešu laikā tiks panākt nepieciešamie priekšnoteikumi, lai mēs varētu īstenot politisko dialogu un pastiprināt savas eh, attiecības. Ļoti svarīga sadaļa šajās attiecībās ir cilvēktiesību uh, jautājums, un es priecājos par to, ka jūs to pieminējāt. Es priecājos, ka ir noticis uh, pirmais dialogs augstā līmenī starp Eiropas Savienības un Kubas pārstāvjiem. Cilvēktiesības, pamatbrīvības, uh, tie nav tikai valsts iekšējie jautājumi. Tas ir Eiropas Savienības pamatu pamats. Un tas ir arī pamats šīm abām kopienām apus Atlantijas okeānam. Mēs, Spānijas eh, pārstāvi, vēlamies, eh, lai tiktu atbalstīta kups eh, izolācijas pārtraukšana, izolēšanas pārtraukšana. Mēs vēlamies, lai Kuba attīstītos, lai tā iegūtu vairāk brīvības, un politiskais sadarbības līgums nozīmē, ka ir jāiesaistās abām pusēm. Kuba šobrīd virzās uz priekšu ļoti piesardzīgi, bet rīkojas citi. Vai ar to pietiks, lai pavirzītos uz priekšu šajā um, procesā? Paldies. Μην εκμεταλλεύεστε την ανοχή μου στο θέμα του χρόνου. Paldies. Lūdzu, ievērojiet um, jums atvēlēto laiku. Tagad vārds Zariņokungam. Priekšsēdētāji, komisārkungs. Eiropas Savienībā un Kubā ir jātīst uh, strateģiska partnerība, kas būtu spēcīga, kas balstītos uz sadarbību, attīstības vārdā, kas balstītos uz ekonomisko attīstību un politisko dialogu. Daudz vēl saprast, ko Eiropas Savienība varētu piedāvāt Kubai, lai panāktu eh, šādu atvēršanos no Kubas puses, atvēršanos par labu demokrātiskām vērtībām. Mums šobrīd ir humanistisks attīstības modelis, un es ceru, ka tas tāds būs arī nākotnē. Tāds modelis, kurā mēs domājam par uh, Um, sociālajiem aspektiem, kas ir svarīgi arī Kubai, um, vārdu brīvība un citi aspekti. Mums ir iespēja iekļaut Kubu um, tirzniecības preferenču sistēmā, lai panāktu to, ka Kuba ievēro strādājušo tiesības un lai veicinātu, ka tiek uzsākts dialogs par cilvēktiesībām. Mums ir jārīkojas un jādara tas steidzam. Mums ir nepieciešama kopīga nostāja Eiropas Savienībā. Mūsu līdzinājā ir novecojusi. Mums ir jāpavēr durvis konstruktīvam dialogam, tādam, kas atstāt ietekmi ne tikai uz mūsu attiecībām ar eh, Kubu, bet ar visu Latīņu Ameriku kopumā. Mums ir nepieciešams spēcīgs dialogs, kas veicinātu ilgspējīgu attīstību un veicinātu arī veiksmīgu globalizāciju. Nepieciešams padziļināts dialogs ar Kubas eh, sabiedrības pārstāvjiem. Protams, nepiekāpjoties un neatsakoties no mūsu vērtībām, bet arī aizmirstot par tiem aktivistiem, kas ir valdījuši mūsu attiecībās līdz šim. komisāra teiktais un augstās pārstāvs teiktais noteikti ir vietā. Mums ir jāveicina diskusija kultūra. Ir jānodrošina ilgspējīga attīstība Kubā un jānodrošina arī uh, vispārēji pakāpam sniegšana un piekļuvušiem pakalpojumiem visiem iedzīvotājiem. Tātad līdzīgi kā tas ir Eiropas Savienībā. Ir jābūvē tilts uz labāku pasauli, un mums ir jābūt šī uzdevuma augstumos. Paldies! Liels paldies! Un tagad ECR grupas vārdā pārts Belderkungams pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! No manas valsts viedokļa, no Nīderlandes viedokļa, mēs jau gadiem uzturām kontaktus ar Kūbu un noteikti esam ieinteresēti turpmākā dialoga veicināšanā starp Eiropas Savienību un Kūbu. Protams, ka kontakti ar Kubas iestāžu pārstāvjiem ir svarīgi, bet ir nepieciešama kontakti arī ar opozīcijas pārstāvjiem, cilvēktiesību aizstāvjiem. Ekonomiskā attīstība, protams, ir nepieciešama. Šobrīd šī valsts atvers un tas ļauj īstenot dažādas Eiropas Savienības iniciatīvas, kas, protams, ir apsveicams, bet ir nepieciešama arī kontakti, ir nepieciešams runāt arī par cilvēktiesību pārkāpumiem, un, diemžēl, šobrīd eh, šādu gadījumu ļoti daudz Kubā joprojām ir politieslodzītie, un eh, tas ir skandāls, ka ir tik daudz cilvēku, kas ir ieslodzīti nevis tāpēc, ka būtu izdarījuši noziegumu, bet tāpēc, ka daži uzskata, ka pastāv šāds risks. Es domāju, ka Eiropas Savienībā ir jānosod šādu situāciju un nav iespējams normālas attiecības šādā situācijā. Paldies tagad vārds Alde grupas vārdā Mauris Baranda Rēnkungam. Paldies priekšsēdētāji. Pēc um, mēnešiem ilga lūguma e, organizēt šīs de debats par e, attiecībām ar Kubu. Mēs uzskatījām, ka Mogarīnī kundzei būtu jābūt klāt šajās debatēs, bet viņa šodien nav ieradusies. Ļoti žēl. Pat ja Hānkungs ir šeit. Ļoti žēl, ka ziņas par dialogu uzsākšanu starp uh, ASV un Kubu ir novedusi tagad pie pātrināts reakcijas no Eiropas Savienības puses, lai tagad apsveiktu uh, Kubu ar to un steigtos turp, lai iegūtu arī savu uh, gabaliņu no uh, šīs te jaunās atvērtības. Mēs nerunājam par pilsonisko sabiedrību, aizmirstam par opozīcijas pārstāvjiem, kas eh, gadu desmitiem ilgi cīnās par eh, savu līdzpilsoņu pamatiesību aizstāvēšanu gan eh, Kubā, gan ārpus tās teritorijas. Viņi ir bezspēcīgi šobrīd šo ārvalstu varu priekšā, kas cenšas iegūt ekonomiskos labumus. Mums ir absolūti nepieciešams jauns nolīgums, kurā būtu runāts arī par politieslodzīto atbrīvošanu. Ir nepieciešams veicināt brīvību uz šīs savas, jo pretējā gadījumā Eiropas Savienības vērtības netiks ievērot, bet tām ir jābūt prioritātei. Paldies! Paldies! Un tagad goja grupas vārdā Sakurafs kundze. Kirīs un Adelfī. Paldies! Priekšsētāji, kungs, dāmas un kungi. Uh, Ņemot vērā augstā kara retoriku, kas tikai pieņemas spēkā, mums ir jāizveido pēc iespējas tuvākas attiecības ar Kubu. Tā būtu vislabākā atbilde tiem, kur runā par embargo, par intervenci, intervencēm un tam līdzīgi. 60 gadus šī mazā valsts cieš no embargo. Uh, Tagad ir jāsāk, jāsāk dialogs. Mēs no rīta runājām par Grieķiju, redzējām, kādas problēmas šeit ir Eiropas valstīs, kur arī pagātnē jūtās sociālās tiesības var tikt liektas, jo tagad taču valda banku un finanšu sistēma. Mums ļoti uzmanīgi jāraugās uz to, ko Kuba ir sasniegusi. Uh, aizstāja, aizstāvot cilvēku cieņu, neupurējot savus cilvēkus. Sīvi, e, valsts, kā 70% no IKP tērē, lai finansētu izglītību. Tas ir bez maksas, veselības aprūpīgi kā arī attīstot farmācijas jomu atbalstīsim Kubu pilnībā eh, cieņot to, ko viņi ir sasnieguši ļoti sarežģītos apstākļos. Un nekad nav aizmirsuši to, ka mm, viņu cieņa ir vissvarīgākā. Sakrāks kungs ir, kundze ir eh, zilās karīts jautājums, Hrevo kungs, lūdzu. Kundze, vai tiešām jūs uzskatāt, ka Demezjēra Kubā rīkojas eh, ASV embargo, seku rezultātā visam citām valstīm ir iespēja tirgoties ar Kubu un mēs Vai, vai jūs uzskatāt, ka sociālisma sekas eh, nevajadzētu izpaust KSV embargo. Jā, tas nav nekas tāds, ko es esmu izdomājusi. Tas ir ļoti labi zināms fakts, ka 60 gadus Kūbus macēja ekonomiski, sociāli. Viņi to smacēja, viņus macēja uh, citas valsts arī. Uh, Viena no man svarīgākiem svarīgām valstīm ir arī Palestīnas pašpārvalda un arī Gazas joslai novērojams tieši šāda pati smacēšana. Es domāju, ka tam vajadzētu mums visiem atgādināt to, ka Kubai ir priekšā attīstības ceļš. Tas, ko mēs esam novērojuši, tas, ka mums ir jāmācās no kubiešiem. Paldies! Urtas un kungs. Paldies. Paldies, Dimitrijus. Eh, vienmēr eh, um, labi izteikties, kad jūs vadāt plenāru sēdi. Jāteic, ka mēs tagad koriģējam ļoti lielu vēsturisko kļūdu savas grupas vārdā. Vēlos atbalstīt uh, visus soļus, kādus varam spērt uh, attiecību normalizēšanas virzienā. Uh, 96. gadā mēs pieņēmām kopīgo nostājumus attiecībās ar Kubu, un tas tiešām pielika punktu mūsu uh, dialogā ar Kubu, un tagad šī kļūda ir jālabo. Ir jāiet tālāk. mūsu attiecībās nevajadzētu paredzēt tur tikai Eiropas e, lielo uzņēmumu tirgus noietu. Nē, ir jāizveido sadarbība ar nu, Kubas e, tautu. Un šeit es domāju, ka Eiropas Savienība var spēlēt ļoti pozitīvu lomu. Tādējādi arī embargo, kas uh, smacēja Kubas ekonomika, liedz Kubai attīstīties, embargo ir e, jāceļ. Paldies. Tagad viena minūte. FDD Kastaldo kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šis ir vēsturisks notikums. Pēc daudziem gadiem tagad ir iespēja atcelt embargo, kas gadu laikā uh, arī liedz Kubai attīstīties. Tad valstī, kur par spītī um, augstai bērnu mirstībai ir notikuši arī ļoti laba uh, um, attīstība. Tad uh, ne, vajadzētu novērst to, lai Kubā nekristu tagad mežonīgā kapitālisma rokā rokās lai tas neradītu vēl lielāku nevienlīdzību, nabadzību krīzē, mums ir jāpalīdz Kubas draugiem, ne, nevajadzētu atkārtot tās kļūdas, kādas pieļāvām attiecībās ar Krieviju. Tā tad ir jābūt ne tikai komerc vienošanai, komerc dialogām, bet jārunā arī par cilvēktiesībām. tiesībām Un nevajadzētu arī tik ļaun, ļaunprātīgi izmantot arī kuslīcī atrodamos naftas avotus. Paldies! Ar NATO kundzē nefārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdē, kungs, godētie kolēģi. Es varu tikai priecāties par to, ka notikusi du, diplomātiskā tuvošanās starp Eiropas Savienību un Kubu. Uh, Izolācijas politika, valstis, kas tiek uzskatīts par naidniekiem, šāda attieksme vienmēr ir bijusi kaitīga, neefektīva, bet nu, man žēl, ka tiešām bija jāgaida, ka ASV maina savu attieksmi pret Kubu, pret desmitiem gadu smagas, smaga embargo, kas nodarīs dramatisku kaitējumu Kubas tautai, ekonomikai, bet uz to jāgaida, lai Eiropas Sanība beidzot varētu rīkoties. Uh, Kā var tad mēs varam runāt, ka Eiropas Savienībai ir um, neatkarīgā ārlietu politika? Šeit mēs redzam, ka Eiropas Savienība vienkārši rīkojas kā ASV vasalis. Es uh, ceru, ka tas nenodarīs kaitējumu godīgumam, patiesībai. 2008. gadā Rauls Castro uh, uh, nāca pie varas, viņš nedaudz atviegloja. Uh, režīmu, kāds ir spēkā uh, Kubā, taču neaizmirsīsim arī uh, komunismu upuri šajā valstī un arī pasaulē. Arī ETP kolēģi runāja par to. Mēs visi jāceram, ka eh, būs tur labāk. Taču neaizmirsīsim, ka mums ir pienākums pret vairākām paudzēm, kas ir upurētas uz eh, diktato, diktato, diktatūras, kāds bija komunisma altāra. Paldies! Un tagad vārds Prēda kungam ETP vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos e, uzteikt Eiropas Savienības atvērtību attiecībā uz tās attiecībām ar Kūbu, kā arī mēģinājumu uzsākt politiskās izmaiņas. Nevajadzētu aizmirst to, ka šeit runa ir par totalitāru režīmu. Un, mums ir jāuzlabo situācija. Šīs um, atkustnis nav uh, uzlabojis situāciju. Tātad, uh, diemžēl, problēma ar tulkojumu. Τη γερμανική διερμηνία. Ε, μπορείτε να με ειδοποιήσετε αν αποκαταστάθηκε. Tagad viss kārtībā.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 atvieglot spiedienu, kas gulstas uz opozicionāru pleciem. Viņi turpina represijas. Pācifistu kustības rada lielu draudu režīmam. Ir vēl desmitiem politisko ieslodzīto, tūkstošiem negodīgi ap apsūdzēti, jo viņi tiek uzskatīti par uh, sistēmas pretiniekiem, naidniekiem. Girma Verīnas uh, gaidīja uh, trīs gadus, lai. Kur viņš saņem šeit Zaharo balvu, trīs gadus, lai viņš varētu ierasties šeit saņemt savu balvu. Tad, tad ja, kurš, kurš kritizē valdību, tiek smagi sodīts nedrīkst uh, Kubā attālināties no valdības līnijas. Tā darbojas totalitārs uh, režīms ar vienu obligātu ideoloģiju. Vai ekonomiskās izmaiņas radīs politiskās izmaiņas? Nu, es domāju, ka tā ir visai riskanta ilūzija. Ļoti uzmanīgi jāseko notikuma attīstībai, lai nerastos eh, jauns totalitārisms, kāds notiek citās komunismu valstīs. Paldies. Tagad uz divām minūtēm nākamais runātājs Atondo kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu sākt ar Pateicības vārdiem uh, komisāru kungam un Mogherīnī kundzei, jo mēs uh, varam tikai uzteikt šādu Mogherīnī kundzes lēmumu doties uz Kubu un apmeklēt Kubu. Tas tika darīts vairākus mēnešus pirms ASV izveidoja ietveru attiecībām ar Kubu. Tas ir svarīgi, jo Kuba pati ir svarīga. Kuba ir valsts ar milzīgu ģeopolitisko ietekmi reģionā. Pietiek tikai paraudzīties uz Kolumbijas miera procesu, lai kļūtu skaidrs, cik liela ir bijusi Kūbas ietekme. Faktiski visu Dienvidameriku ir ietekmējusi Kūba un tās ideoloģija, un pat tiešām Kūba vēlas būt būtiska Latīņa Amerikas kontekstā. Ir svarīgi, lai mēs nepieturētos pie novecojušām pozīcijām attiecībā uz Kūbu, kā piemēram embargo. Mums ir jāveido tāda Eiropas nostāja, kas atbilst mūsdienām un pašreizējam notikuma attīstības ātrumam. Daudziem ir diezgan vienkāršots priekšstats par kubu, jūs varat būt vai nu par kubu vai pret kubu. Uh, Taču Eiropai šeit ir svarīgs uzdevums risināms. Mums ir jāatgūst mūsu vieta attiecībās ar Latīņu Ameriku un visu Latīņu Ameriku, to starp Kūbu. Un mēs ceram, ka šī pasaules daļa piedzīvos demokrātisku pārejas procesu, taču tam par pamatu nekalpos prasība parakstīties uz virkni principu. Viņiem tas nebūs pieņemami, jo viņi ir diezgan gudri. Mums ir jāveic apmaiņa, cilvēku apmaiņa, ir jātiekas vienam ar otru, tāpat arī tiešsaistes apmaiņa. Tas ir veids, kā mums ir jārīko šajā situācijā. Priekšsādātājs, jums ir zilās kartas jautājums no Gālera kunga, vai jūs to pieņemat? Zilās kartas jautājums no Gālera kunga. Jūs pieņemat vārds Gālera kungam. Paldies, kolēģi, jūs sacījāt, ka mums ir ar tirzniecības palīdzību jādarbojas par labu pārmaiņām, taču man nav radies iespējas, ka pašreizējie varas cilvēki vēlas liberalizāciju ekonomikā izmantot kam citam kā sevis eh, novietošanai varas pozīcijās. Vai mums nevajadzētu šeit pieprasīt arī attiecīgu politisko darba kārtību? 30 sekundes atbildēji. Neviens īsti nezina, kā šīs pārmaiņas noritēs. Mēs nezinām, kāda politiskā sistēma tiks izveidota Kubā, bet iespējams tirzniecība un apmaiņas starp cilvēkiem pieaugs. Paraugieties uz tiem cilvēkiem, kas ir apmeklējuši šo valsti, uh, Pēdējo mēnešu laikā cilvēku skaits ir dubultojies, tostarp no ASV, tāpat internets, tiešsaistes komunikācija. Es nedomāju, ka viņiem izdosies apspiest brīvību, taču Es domāju, ka tirzniecība ir viens no veidiem, kā pārmaiņas var panākt. Paldies tālāk uz minūtu vārds Henkela kungam ka Vācijas rūpniecības pārstāvs un ilglaicīgs Amnesty International loceklis. Es esmu daudzkārt ticies ar Kastro kungu un stundām diskutējis ar viņu par cilvēktiesībām un nāves soda likvidēšanu. Kopš 2003. gada, kā mēs jau zinām, tas uh, nav uh, likvidēts. Bet mēs arī runājam par katastrofālo ekonomikas situāciju, slikto stāvokli, kādā ir cilvēki, un arī par uh, ēkām Havanā. Uh, Un katreiz uh, eh, viss nonāca pie ASV embargo, tas bija par iemeslu visam, un uh, citas valsts taču arī varētu tirgoties ar uh, Havanu, bet ASV embargo bija galvenā atruna, lai šis cilvēks varētu saglabāt savu varu. Dāmas un kungi, ja šis embargo tolaik netiktu tik ļoti pieminēts, tad Kastro brāļi jau sen būtu prom no skatuves. Uh, Eiropas Savienībai ir jāizdara spiediens uz ASV, lai šis embargo uh, tiktu likvidēts. Paldies, un tālāk. Uz pusotru minūti Teličkas kungam vārds. Priekšsēdētāja komisāra, es iespējams būšu pēdējais, kas uh, Es nemestos aizstāvēt uh, to politiku, kas tika piekopta pret Kubu pēdējās desmitgadēs, bet es vēlos teikt, ka sacenšanās ar amerikāņiem, kas vēlas rādīt savu pretimnākšanu, kļūs intensīvāka. Un es raugos uz dokumentu, ko pārakstīja tūkstošiem kubiešu, tur ir demokrātijas vienošanās par Kubu. Ja mēs lasām šos punktus, neviens no šiem punktiem nav ticis īstenots. Lūk, tie ir tie darbi, kas kubiešu prāti ir paveicami. Es atbalstu tuvināšanos. Es domāju, ka mēs patiešām varam gūt labumu no tā, un tāpat arī kubieši, taču ir jābūt zināmiem nosacījumiem. Proti, Ja kubiešu režīms veiks soli A, tad mēs pielāgosimies un spērsim soli B un tā tālāk. Taču mēs nedrīkstam virzīties tā, ka kubieši vēlas uh, tikai devumu no mums un atsakās diskutēt par cilvēktiesībām. Tātad ir vajadzīga pirmkārt nosacījuma pret Kūbu un beznosacījumu atbrīvošana politiskajiem ieslodzītajiem. Uh, Negaidiet, ka notiks ievērojams pārmaiņas, ja Kubā netiks grozīta tiesiskā kārtība. Tam ir jāmainās, un tad mēs nonāksim uz pareizā ceļa. Esmu droši, ka komisārs un augstā pārstāve paraudzīsies uz šiem iespējamiem nosacījumiem, un mēs vēlamies pieredzēt rezultātus. Paldies. Labu pēcpusdienu visiem. Turpinām debates ar Kauzo Permoju kungu. Celebramos la cuarta ronda y sobre todo los avances. Paldies priekšsēdētāji. Mēs šeit priecājamies par ceturto kārtu progresā, un patiešām ir zināms progress, taču, domājot par konkrēto kārtu, kas notiks septembrī, mums ir jāsaprot vienam otrs, un mums ir jātiecas grozīt 96. gada vienotā nostāja. Un šeit Jāteic, ka neiejaukšanās valstu iekšējās attiecībās kavē attiecības. Es vēlos paust augstajai pārstāvēji cerības, ka ASV atcels embargo, kas laiks eh, Guantanamo novietni, un, un eh, ka mēs sapratīsim, cik bezjēdzīgi viss šie iejaukšanās un destabilizācijas gadi. Paldies, Korau, kungs, uz vienu minūti. Paldies! Man šķiet, ka tad, kad mēs runājam par Kūbu, attiecībā ar Kūbu, redzu lielu entuziasmu uzreiz vienoties ar šo salu, vienīgo, ar ko mums vēl nav nekāda vienošanās. Uh, It kā visas valstis, ar kurām mums būtu vienošanās, nu, ka visi, visā šajās valstīs būtu brīnišķīga dzīve. Esmu ļoti šaubīgs un satraucos par to, ka amerikāņu atvērtība reāli patiesībā būs milzīgs kapitālistu uzbrukums, agresija. Jā, tur ir lieliski izglītības, veselības aprūpas sistēma, tas tiesa, jā, ka ir pārkārt cilvēku tiesības. Kubā, un ka tieši amerikāņi bijuši tie, kas ir veikuši vislielākās cilvēktiesību pārkāpumus Guantanamo, piemēram. Tad es saku, jā, protams, lieliski, jā, uzlabos attiecības ar Kubu, taču es būtu ļoti piesardzīgi, piesardzīgs attiecībā uz prioritātēm šajās attiecībās. Paldies, Obermājer kungs! die eu e ist aktuell der bedeutendste. Eiropas Savienība ir Kubas nozīmīgākais tirzniecības partneris ar apgrozījumu aptuveni 2 miljārdi aizvadītajā gadā. Un ir svarīgi atsākt diplomātiskās attiecības ar Kubu. Un kad ir runa par ienākšanu jaunos tirgos, ASV Ir svarīgi šeit izturēties nebirokrātiski, tomēr Eiropas Savienībai ir vajadzējis sešus gadus, lai um, iegūtu mandātu šīm sarunām un pavirzītos no 2008. gada punkta. Eiropas Savienība ir arī svarīgs uzdevums, eh, tai ir jāraugās uz cilvēktiesību situāciju, tāpat jāskatās uz pozitīvajiem sasniegumiem. Tāpēc Kubai ir vajadzīgs spēcīgs eiropeisks komponents, eiropeiska atbalstīšana arī sociālajā tirgus ekonomikā. Es ceru, ka brīva demokrātiska Kuba var tikt saistīta ar Eiropas Savienību. Tā tad ir jābūt savietojumībai ar demokrātiskās Eiropas vērtībām. Paldies! Tālāk vārds Valēzes kungam. E. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs esam uzsākuši jaunu sadaļu attiecībās ar Kubu. Arī amerikāņi ir darījuši to pašu. Taču cilvēktiesību pārkāpumi joprojām ir konstanta parādība. 2014. gadā um, palielinājās uh, pagaida aizturēšanas skaits. Un ļoti daudz cilvēki tiek turēti izolāt, izolatoros, piekauti, pamesti. Valsts kontrolē lielāko daļu mediju un ierobežo piekļuvi internetam. Kupsvars iestāžu pārstāvji joprojām neatzīst um, cilvēktiesību uzraudzību kā nepieciešamu un vēršas pret cilvēktiesību aizstāvjiem. 2000, uh, 15. gadā uh, Eiropas Savienība uzsāka pirmo dialogu par cilvēktiesībām uh, Kubā, un tas parādīja, ka ir iespējams izveidot konstruktīvu dialogu. Raugoties nākotnē, mēs nevaram uh, pieļaut to, ka cilvēktiesības tiek pārkāps. Mums ir nepieciešama stingra nostāja, mums ir nepieciešama ekonomiska un politiskā sadarbība, un tā ir jāieraksta. Uh, procesā, kur, mē, kur mērķis ir panākt plurālismu un demokrātiju. Paldies, paldies Valēs kungam. Tagad vārds Gils kundzei uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Tagad, kad Kuba paver savas durvis pārējai pasaulē, es domāju, ir svarīgi, lai mums būtu strateģiska pieeja un eh, lai mums būtu tādas attiecības, kurās mēs ņemtu vērā visu Eiropas Savienības interesi. Tāpēc es priecājos par Mogherīnī kundzes vizīti martā un par vēlmu uzsākt eh, sarunas par šo nolīgumu. Un es ceru, ka visām dalībvalstīm izdosies panākt šo vienošanos. Komisīru, komisārs runāja par cilvēktiesību dialogu un ir pilnīgi skaidrs, ka ar embargo nav iespējams uzlabot situāciju cilvēktiesību jomā. Es domāju, ka dialogs un brīvās tirzniecības nolīgums varētu būt instruments, ar kur mēs varētu panākt pozitīvas izmaiņas mēs varētu pieprasīt, lai Kuba uh, pakāpeniski liberalizētu situāciju. Bet mums ir jāparaugās arī ģeopolitisko situāciju un uh, jānodrošina tas, lai mūsu stratēģijā mēs ņemtu vērā Kubas uh, attiecības ar citām valstīm, kā piemēram Krieviju un Ķīnu. Pagājušā uh, gadā uh, tika parakstīts uh, līgums ar Krieviju par izlūkošanas darbību izvēršanu Kubas teritorijā. Uh, Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības intereses pārklājas ar ASV interesēm, vai augstā pārstāv vai komisārkungs apsvera iespējas eh, sadarbībai, kur iespējams tātad ar ASV. Paldies! Paldies! Tagad vārds Zubera kundzei uz vienu minūti. Jā, paldies, priekšsēdētāji! Sarunas starp Eiropas Savienību un Kūbu ir pozitīvs, uh, mm, pozitīva notikuma attīstība. Bet tiem, kas gatavoja šīm sarunām, ir jācenšas panākt to, lai uh, Eiropas Savienība neiejauktos Kubas iekšējās lietās. Šajā nolīgumā Kubas valdība nevarēs pieprasīt no Eiropas Savienības ko tādu, kā piemēram piekļuvi Um, bezdarbnieku pabalstiem un citiem aspektiem. Tātad mums ir nepieciešams pilnīgi godīgs nolīgums un bez jebkādas uh, diskriminācijas, kas attiecas uz, kubas, uz kopīgo nostāju kubas jautājumā. Jautājums ir sekojošs. Vai komisijai nešķiet, ka politika, kas balstītos uz vienlīdzību, nenozīmē arī atteikšanos no eh, šādas kopīgas nostājas. Paldies. Tagad vārds uz pusotru minūte eh, Stierkungam. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Šobrīd mēs runājam par attiecībām ar Kūbu, un tas ir jāskat kontekstā ar Kūpas attiecībām ar ASV Mums nevajadzētu pieļaut to, ka populisti izmanto šo situāciju tieši tāpat kā citi ekstrēmisti, kā piemēram Venecuēlas vadītājs Maduro. Šie ideoloģiskie eh, vadītāji ir paredzējuši tikšanos ar ASV pārstāvjiem. Mums ir jādomā par uh, demokratizācijas procesu, par to, kā mēs varētu nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu ne tikai Kubā, bet visā reģionā kopumā. Tāpēc es esmu pret uh, Eiropas uh, kreiso pārstāvjiem. Viņiem jau ilgstoši ir attiecības ar Kubu un mums ir nepieciešams stratēģisks attiecības ar partneriem uh, eh, Dienvidu Amerikā. Tāpēc mums ir jābūt ambicioziem politiskā dialoga ietvaros. Ir iespēja veicināt jaunas Kūbas eh, attīstību, kurā tiktu, ievēžu, tiktu ievērota vārda brīvība un arī kubiešu eh, tiesības eh, vēlēt par dažādām partijām vēlēšanās. Eiropa nedrīkst atteikties no šādiem demokrātiskiem mērķi, mērķiem, jo pretējā gadījumā mēs atstāsim novārtā visus kuviešus, ne tikai tos, kuriem esam piešķīruši Sakarovu balvu. Paldies! Paldies! Tagad vārds Valenciāno kundzei. Uz vienu minūti. Jā. Paldies, priekšsēdētāji. Ieklausoties dažu kolēģu teiktajā, man rodas iespējas, ka nu nekas nav noticis šo pēdējo 15-20 gadu laikā. Dažiem ir tieši tāda pati nostāja kā agrāk, lai gan Kubā situācija ir mainījusies. Ņemot vērā to, ka situācija ir mainījusies, mūsu pienākums ir attiecīgi arī pieslīpēt mūsu nostāju Mēs nedrīkstam būt tik atpalikuši, kā esam šobrīd attiecībās ar Kubu. Mums ir jāstrādā pie šīs kopīgās nostājas, mums ir jāpieliek punkts embargo un ir nepieciešams dialogs par cilvēktiesībām. Starp citu, tas jau ir uzsākts. Ja Eiropas Savienība nerīkojas konsekventi, tad tas tā noteikti ir Kubas gadījumā. Tā ir tāda kā vēsturiska anomālija. Mums ir jābūt saprātīgiem, mums ir jābūt inteliģentiem, mums ir jāparaksta nolīgums ar Kubu un jāpieprasa tas, lai Kuba tieši tāpat kā vispārējie partneri ievēro cilvēktiesības. Paldies Valenciāno kundzei, tagad vārds Mak Alister kungam uz pusotru minūti. Priekšsētāji, ASV un Kuba ir nolēmušas ieviest izmaiņas. Es domāju, ka Eiropiešiem nevajadzētu tikai noraudzīties šajā procesā, bet vajadzētu arī iesaistīties. Par spīti kritikai šī jaunā diplomātiskā pieeja ir, pelne, ir ieguvusi ASV iedzīvotāju atbalstu. To īsteno Obama un arī um, ASV administrācija. Jaunās attiecības ir rezultāts. Um, jaunu uh, vadītāju darbībai. ASV dzīvojušie kubieši, pilsoniskā sabiedrība un privātais sektors ir veicinājuši šādu situācijas attīstību. Mērķis ir uh, mainīt situāciju, to izsaka uh, abas puses. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir jāapsveic šis lēmums, un diplomātskajos kanālos ir jāveicina šādu pieeju. Ir nepieciešams panākt uh, globālu situācijas maiņu. Mums ir jāveicina demokrātijas attīstība Kubā, un mēs nedrīkstam um, uh, piešķirt varu. Um, uh, vairāk pilnvaru šai varai, kas ir eh, šobrīd eh, valsts vadībā. Mēs nevaram pieļaut to, ka dažas valsts izmanto šo situāciju. Es domāju, ka Eiropa nevar vienādzīgi noraudzīties uz šobrīd notiekošo. Tā ir jāiesaistās. Paldies, paldies. Tagad vārds Milenam Manam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es. Um, uzskatu, ka situācija ir pozitīvi mainījusies, un es ceru, ka Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīm izdosies panākt labāku sadarbību ar šo valstu. Es nezinu, vai sarunu vešanas process būs vienkāršs. Mums vēl nav uh, kopīgas nostājas tīri no politiskā viedokļa, un varbūt, ka Kubas pārstāvji uh, nemaz tik ļoti nevēlas noslēgt šādu nolīgumu, jo ir uzlabojušās attiecības ar ASV pēc 50 gadu pārtraukuma. Un neaizmirsīsim arī, eh, ka par spīti dažām pieticīgām reformām Um, Kūbas uh, režīms nav mainījies. Es priecājos par to, ka 25. jūnijā notika pirmā uh, tikšanās, kurā tika runāts par cilvēktiesībām un kurā bija iesaistīta Eiropas Savienības pārstāvji un Kūbas pārstāvji. Mums ir jāuzstājas to. Mums ir jāuzstāj uz to, ka tiek mainīta, piemēram, krimināla likumdošana lai tiktu ratificēti nolīgumi par um, sociālajām tiesībām un cilvēktiesībām. Diemžēl turpinās patvaļīgi cilvēku aizturēšana, um, cilvēktiesība aizstāvju iebiedēšana. Um, vēlos atgādināt par kādu padomu ziņojumu, kas tika pieņemts nesen, un arī atgriezties pie Hāna kunga teiktā par notikumiem pagājušajā nedēļas nogalē. Mums ir jādomā par kopīgām vērtībām, par demokrātiju, un nevajadzētu par to aizmirst arī attiecībās ar Kubu. Tāpēc es ceru, ka tikšanās, kas tika uzsākt 25. jūnijā, turpināsies, un ka cilvēktiesībām būs svarīga Roma šajās sarunās. Paldies, tagad vārds nākamajam runātājiem. Priekšsēdētāji. Mums kā Eiropiešiem ir vajadzīga konstruktīva politika attiecībā uz Kubu, un mums ir jākoncentrējas arī uz Kubas iedzīvotāju interesēm. Mums ir liela pieredze pārējais procesā no komunistiskām diktatūrām uz demokrātiskiem procesiem, un es domāju, ka kubieši vēlas demokratizāciju. Te nav runa par komunistiskās diktatūras turpināšana un tam kā alternatīva rekonkvista no Miami. Ir svarīgi saprast, ka cilvēki ir noskaņoti palīdzēt veidot demokrātisku sabiedrību, kas ir patiešām Kubas izcelsmes un ņem vērā viņu tradīcijas. Nav jāturpina Batista režīms vai parteiskā tradīcija, bet ir jāveido demokrātija, kas ir izveidojusies līdzīgi kā Eiropā daudzās pārējas sabiedrībās. Un te man jāpiemina tas, ko Henkelkungs sacīja. ASV jau kopš gadu desmitiem ir izveidojusi mūri ar savām sankcijām, un ja šāda mūra nebūtu, tad režīms, kāds tas šobrīd ir, arī jau sen būtu izjūtas un valsts jau būtu sen demokratizējusies. Es domāju, ka mums ar mūsu piedāvājumu ir jārada nosacījumi arī noteiktai darba kārtībai ar grafiku, kuru varētu apspriest pie apaļā galda, tiecoties vienoties par mērķi, lai demokrātiskā opozīcija Kubā iegūtu iespēju tikt galā ar esošo re režīmu un varētu notikt pirmās demokrātiskās vēlēšanas. Procedūra. Paldies, tagad sākām brīvā mikrofona procedūru. Septiņi cilvēki pieteikšies. Palčakungs minūte, lūdzu. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. <clears throat> Paldies priekšsēdētāji par man doto vārdu. Vispirms vēlētos norādīt uz to, ka uh, visu, ko piedzīvojas Kuba pēdējo desmit uh, gadu laikā, ir ārkārtīgi smags uh, sloks. sloks. Dialogs, ko vēlas uzsākt Eiropas Savienība, patiesībā ir uzsākusi, manuprāt, nevar uh, tik noturēts bez nosacījumiem, ir jānosaka ļoti skaidrs robežas, ir jānosaka pamatprincipi cilvēktiesību jomā. Šeit arī vēlos īpaši izcelt cilvēktiesību aizsardzību, Vaclavu Havela eh, doktrīnu. Vaclavs Havels bijušais Čehijas eh, prezidents Cilvēktiesības, mūsuprāt, ir fundamentāls princips, ko mēs vienkārši nevaram iemainīt pret uh, kaut, kā, kaut ko, ko nu, mēs varētu saņemt no Kūbas. Mums šeit ir jāved sarunas kūbiešu interesēs, taču ir jānosaka ļoti skaidri nosacījumi un sarkanās līnijas. Paldies, Rudzulika kungs. Minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs Sasolī kungs. Dāmas un kungi, ir pienācis laiks uzsākt jaunu attiecību periodu ar Kūbu. Attiecības, kas ir balstītas uz demokrātijas veicināšanu šajā valstī, mudināt arī ekonomiskās attiecības. Mums ir jāpalīdz Kūbai modernizēties, mainīties. Uh, jāveicina divpusējās sadarbības politiskais dialogs par ļoti svarīgiem jautājumiem, piemēram, pilsoņu, cilvēku tiesību veicināšanu, brīvas, brīvu viedokļu paušanas iespēju šajā pārejas periodā. Kubai var, Kuba var kļūt par AKK valsti vienu no. Tas ir jāatbalsta. Uh, stiprinot mūsu attiecības ar Kubu, sastarpēju cieņu izrādot. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība un Kuba var tikai iegūt no savām ārpusēm attiecībām. Un tagad Marijas kungs vienu minūtu. Paldies priekšsēdētāji. attiecības eh, starp Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku. Tām ir jābūt eh, mūsu prioritārām attiecībām multipolārajā pasaulē. Un Kūba var atgūt tātad savu um, neatkarību. Ir jābūt dialogam starp mums un Kubu cilvēku tiesību jomā jo īpaši. Taču jā, tam nevajadzētu būt vienkārši kā tādam uh, uh, ieganstam, lai uh, iejauktos kubas iekšējās lietās. Es domāju, ka mēs varam izveidot tādu dialogu, kur abas puses var cienīt vienu otru un dalīties pieredzē. Paldies! Paldies! Jākopčič kungs lūdzu. Arī jums minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Više godina razgovarati. Pateicos. Pirms dažiem gadiem man bija iespēja runāt ar tiem, kas Kubā atradās cietumā, kas bija nepacie, nepatiesi apsūdzēti, pret kuriem tika uh, īstenoti safalsificēti procesi, un uh, es varēju sajust arī daudz cerību. No mums arī daudz tiek gaidīts kā no Eiropas valstīm. Uh, Kubas iedzīvotāji cieš un vēlas demokrātiju, un viņiem ir jāsaņem mūsu atbalsts. Es varu tikai uzteikt attiecību normalizēzējo režīmu. Ir ļoti labi, ka mēs varam konstatēt progresu un arī zināmu demokratizāciju. Protams, ekonomiskās attiecības zināmā mērā šeit varētu būt noderīgas, tomēr es domāju, ka mēs nedrīkstam nevienu brīdi aizmirst, ka tauta ir cietusi un turpina ciest. Uh, un ka mums ir jāievēro visas cilvēku tiesības šajā vietā. Paldies! Tagad vārds nākamajai runātājai. Jā, Kaņēčnes kundzei. Paldies, komisāra kungs, un pateicos arī par šo diskusiju. Visi apgalvo, ka blokāda nav atrisinājusi neko, un tāpat arī bezjēdzīga līguma parakstīšana nevienam nenāk par labu. Tas ir pagātnes mantojums, no kā mums ir jāatsakās. Ja mēs vēlamies izveidot uz partneru attiecībām balstītu dialogu, mums ir jāatzīst, ka mēs savā ārpolitikā esam pieļāvuši daudz kļūdu un mums jāsāk rīkoties pareizi. Cilvēkiem ir daudz tiesību, tiesības uz pienācīgu dzīvi, uz darba vietu, uz bezmaksas izglītību. Visas šīs un citas arī ir cilvēku tiesības arī Kubā un mums ir Jāsaprot, vai šīs tiesības ir normālas arī pie mums, pirms mēs sākam mācīt citus, satīrīsim paši savu pagalmu. Ja paraugāmies, kādos apstākļos dzīvo kubieši un kādos dzīvo eiropieši, un esmu pateicīga augstajai pārstāvēji par paveikto darbu, Eiropas Savienība ir spējīga panākt progresu, un tad darīsim to. Paldies, tālāk vārds Šoltes kungam. Paldies! Kuba daudzus gadus ir bijusi tabū tēma. Daudzu gadu garumā tā bija valsts, kas bija tikusi izolēta no ekonomiskajām attiecībām ar Eiropu un ASV, un tas pavisam noteikti izraisīja zināmas sekas abām pusēm. Tāpēc es vēlos uzteikt centienus, kas ir virzīti uz attiecību uzlabošanu ar Kubu un centienus parakstīt nolīgumu ar šo valsti. Tomēr mums ir jābūt piesardzīgiem šajos centienos. Tā ir valsts, kas neļaus mums uzspiest savu demokrātiju. Mums Eiropas Savienībā ir jāciena daudzveidība un jāatzīst Kubas iedzīvotāju tiesības pieņemt savus lēmumus. Ja mēs uh, palasām cilvēku tiesību tiesas Strasbūrā lēmumus, tad mums ir skaidrs, ka būtu jāmaina ļoti daudz kas. Paldies, un tagad es vēlētos dot vārdu komisāram Hānam, lai viņš atbildētu augstās pārstāvs vārdā. Tātad vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es vēlos pateikties par šo diskusiju un par šo atklāto viedokļu apmaiņu, kas ir notikusi par Eiropas Savienības attiecībām ar Kūbu. Un, uh, piemēram, par Andi Ārana kungs ir nožēlojis, ka šeit nav klāt Mogherini kundze. Es vēlos atgādināt, kāpēc viņas šeit nav. Proti, viņa piedalās sarunās eh, par Irānu, un es ceru, ka tas ir pietiekams attaisnojums, un es ceru, ka viņi panāks vienošanos cik drīz vien iespējams. Bet atgriežoties pie mūsu diskusijas, kā vienmēr šādos gadījumos un eh, pie šādām tēmām, diskusijas atspoguļo plašu nostāju klāstu, ko nevienmēr ir viegli konsolidēt. Pēc tam, kad uzklausīju visus runātājus, man radās iespējas, ka Eiropas Savienība ir uz pareizā ceļa ar to kursu, par kuru tā vienojās 2013. gadā, nolemjot veidot ciešākas attiecības ar Kūbu, uh, un rast miermīlīgus veidus, kā aizstāvēt Eiropas Savienības pamata intereses. Politiskā dialoga un sadarbības līguma noslēgšana būtu būtisks solis šī mērķa sasniegšanas virzienā, tas radītu platformu konstruktīvam dialogam un sadarbības uzlabošanai. Mūsu iesaistīšanās un uh, Attiecības, kas balstītas uz savstarpējās uzticēšanās, ir svarīgas, lai rezultāti atspoguļotu mūsu apusējās intereses. Eiropas Savienības iesaiste ir ļoti būtiska valstī tās ceļā uz eh, demokratizāciju un modernizāciju. Eiropas Savienību var parādīt, kā apvienot uz tirgu balstītu ekonomiku ar modernizētu sociālo aizsardzību un iedzīvotāju līdzdalību. Daudzi no jums ir pauduši bāžas par cilvēktiesībām. Mēs jo īpaši sekojam līdz šim jautājumam un uh, apzināmies esošās bāžas, kā jau tas tika pausts manos ievadvārdos. Uh, Tieši tāpēc šis jautājums konsekventi ir ticis aktualizēts sarunās ar mūsu Kūbas partneriem, un mēs vienojāmies sākt sarunas par cilvēktiesībām vēl pirms būs noslēdzies politiskais dialogs par sadarbības līgumu, lai mēs būtu droši, ka mums būs sadarbības platforma konstruktīvām diskusijām, cik drīz vien iespējams. Ja Eiropas Savienība plāno kļūt par daļu no Kubā notiekošā vēsturiskā procesa, un ja mēs vēlamies būt šī procesa virzītāji, ja mēs vēlamies sekmēt reformas, un ja mēs vēlamies teikšanu par cilvēktiesību jautājumiem, tad mums nav citas izvēles, kā vien sadarboties ar Kubu. Un to mēs arī turpināsim darīt turpmākajos mēnešos un gados. Sule, eh, eh. Diskusija par Eiropas Kubu.